nebūtu uztraukti un lai mūsu pamatlikuma pamatā būtu mūsu pamatvērtības un pilsoņiem nebūtu jāuztrauc ka, par to, ka tās zudīs. Paldies! Aicināšu izteikties ECR vārdā Kirkops kungu vienu minūtu. Komisāra